Sāksim darbu. Runāšu spāņu valodā, dārgie kolēģi, laipni lūgti. Tagad būs um, ombudu kandidātu uzklausīšana. Es gribēju tikai dažus ievadvārdus pateikt. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs lūdza iesniegt ombudu kandidatūras līdz um, šī gada 30. septembrim. Un pēc tam Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī tika arī publiskots paziņojums par eh, šiem, par konkursu. Ir kāda ķibele ar tulkojumu? Septītais kanāls. Ceturtais kanāls, saka priekšstādātāji, itāļu valoda como entiende un poquito el español, ¿no? <laughs> Español. Perfecto. Por tanto, el 30 de agosto. Jā, nu spāņu valodu jūs jau noteikti arī nedaudz tagad saprotat. 30. augustā oficiālajā vēstnesī bija arī um, paziņojums par konkursu, ka ir iespējams pieteikties uh, vakantai vietai, un vismaz 40 deputātiem, vismaz no divām dalību valstīm, ir jāatbalsta kandidatūra priekšsēdētājs plenārsēdē 23. oktobrī paziņoja kandidatūras un uh, ir izpildīti visi nepieciešamie priekšnosacījumi. Kandidāti ir iesnieguši arī dokumentus. Un mūsu komiteja ir atbildīga par eh, šo kandidātu uzklausīšanas rīkošanu. Visi uh, Deputāti var arī klausīties tiešsaistē šo uzklausīšanu, var piedalīties tajā arī klātonē. Mums ir pieteikušies pieci kandidāti - Fortunāto kungs, Lafrankunze, Mužņiekungs, Aurelijas kundze un Vīkstrēms kundze. Jūs varat tātad klausīties tieši saistē šo uzklausīšanu, arī tā tiks tulkota visās oficiālajās ES valodās. Mums ir sekojuša procedūra. Kandidāti uzstāsies alfabētiskā secībā, katram būs piecas minūtes. Nē, tomēr desmit minūtes. Pēc tam uh, deputāti uzdos jautājumus kandidātiem. Sākumā uzstāsies katras politiskās grupas koordinatori. Katram jautājumam ir uh, minūte paredzēta un atbildēja divas minūtes. Tātad mums sagaida tāds ļoti uh, ražīgs darba cēliens un beigās tā tad ir sadalīts arī runāšanas laiks atsevišķām politiskajām grupām, ID viena minūte, goe, zaļie un pie grupām nepiedarošie deputāti arī varēs uzstāties, un ja paliks vēl laiks, varēs uzdot brīvā mikrofona jautājumus, tam būs kāds 5 minūtes atvēlēts. Es lūgtu visus runātājus ievērot sev atvēlēto laiku un lūgtu arī visiem komitejas locekļiem būt disciplinētiem, jo mūs gaida patiešām gara darba diena. Pirmais ir Giuseppe Fortunato kungs. Man ir liels prieks ierasties šeit šodien jūsu lūgumrakstu komitejā, kas ir atvērta visiem uh, parlamenta deputātiem, gribu jūs iepazīstināt ar savu kantūru Eiropas ombuda amatam. Šī ir trešā reize, kad man ir šāda iespēja ierasties pie jums. Es uh, strādāju savā pro profesionālajā dzīvē um, kā advokāts, uh, un man, mans priekšnosacījums ir um, uh, izmantot savu pieredzi šam amatam. Pirmkārt, iepazīstināšu jūs ar sevi Otrakārt, nedaudz mēģināšu ilustrēt konkrētus sasniegtā darba rezultātus, un treškārt, mēģināšu norādīt, kādi, kādas būtu tās darba līnijas, kas būtu nepieciešams Eiropas ombudam, un varbūt kāds ir iespējas, kas līdz šim nav pienācīgi vēl īstenotas. Pirmkārt, uh, Eh, manuprāt, eh, ir nepie, man ir nepieciešamā pieredze eh, strādāt šajā amatā, jo Eiropas ombuds ir tiešām būtiski svarīga loma Eiropā. Un Eiropas ombuds ir tas, kurš varēs pilsoņu skumjas atrisināt un iepriecināt cilvēkus. Uh, izvairoties no šādām sābīgām uh, situācijām, es domāju, ka būtu nepieciešams radīt godīgāku uh, sistēmu. Eiropas ombudam ir jāzina, kā uh, cīnīties ar Eiropas birokrātiju, kas uh, reizēm slēpjas, um, slēpjas un slēpj normu būtību. Eiropas ombuda um, darbā šīs spējas ir um, neatņemami vajadzīgas, tas pats attiecas arī uz juridiskajām zināšanām, pārzinot uh, publiskās administrācijas normas. Ir jā, jā, jāspēj skatīties cauri administratīvajiem uh, šķēršļiem, saredzēt risinājumu un bez um, šādas kompetences uh, mēs nonākam situācijā, kad uh, ceļš uh, ir ļoti garš, mēģinot meklēt risinājumu, bet um, pie rezultāta tā arī nenonākam. Un tādēļ šeit um, tie ir arī iemesli, kādēļ es izlēmu o, kandidēt uz šo amatu. Es neskaidrošu, kādēļ vēlos uh, uzņemties šo lomu, jo uh, es domāju, ka es to paveikšu. Tas, tas jau ir skaidrots. Uh, Esmu jau darbojies šajā amatā kampaņa, kampānijas reģionā no 2009, 2009, 1999. gada līdz 2008. gadam un arī no 2018. gada jūl, jūlija. Vienmēr esmu strādājis pie starptautiskajiem aspektiem šai konkrētajai uh, lomai un uh, Arī man ir bijuši mm, konkrēti uzdevumi saistībā ar datu aizsardzību. Esmu strādājis uh, šajā birojā 2012. un 2015. gadā. Es biju mm, persona, kas uh, strādāja pie personas datu aizsardzības un um, privātuma attīstības laboratorijas. Un esmu jurists, Esmu mm, aktīvi darbojies arī akadēmiskajā pasaulē, um, organizējis seminārus, kursus, arī pats esmu piedalījies virknē semināru un kursu, arī cita skaitā šeit Eiropas parlamentā un Eiropas padomē. Uh, strādāju arī uh, ministru padomē uh, kā atbildīgais par administratīvās jurisdikcijas pienākumiem. Turklāt uh, vadīju maģistru programmu virknē dažādu akadēmisku iestāžu. Manuprāt, ombuds spēj labot uh, kļūdas, kas radušās dialogā starp institūcijām un pilsoņiem, un tā ir mana pārliecība, ka nepietiek ar to, ka ievērojam likumus, mums ir jāzina, kā ikdienā aizstāvēt tiesiskumu. Un ombudam tas ir primārais uzdevums viņa darbā. Vakardien kampānijas reģionā uh, persona, kas aizstāv um, personu ar invaliditāti tiesības, un tas ir jāmats, ko es esmu ieņēmis uh, reģionālās padomes paspārnē. Vakardien šajā um, šajā pārvaldē tika pieņemti vairāk konkrēti lēmumi, kas uzlabotu personu ar invaliditāti dzīvi un stiprinātu viņu tiesības. Un panāktu, ka attiecībā uz šīm personām Eiropas likumdošana tiek pareizā veidā īstenota. Tā rezultātā tagad lielākā mērā tiek pievērsta uzmanība kvalifikācijām, uh, Šeit es runāju par to, ka attiecīgā um, tātad uh, persona, kas ir um, atbildīga par personu ar invaliditāti tiesībām, nolikt šos cilvēkus jautājuma centrā. Pilsoniskās aizsardzības uh, padome kas ir jauna struktūra, kas ir izveidota mūsu reģionā un nu, ir uzsākusi darbību. Uh, tā bija mana ideja. Es biju tas, kas to iesā, iesāka un īstenoja. Un Neapolē šī struktūra ir um, spērusi vairākus ļoti svarīgus soļus. Es savā amatā nereizi vien esmu spējis apturēt uh, valsts administrācijas klusumu. Uh, personas uh, ir vērsušās pret sistēmu, sūdzējušās par to, ka sistēma nedarbojas, un bieži vien šīs, šie cilvēki pat nesaņēma atbildes. Es esmu īstenojis jaunu sistēmu, kas vairs nepieļauj šādu situāciju. Un es domāju, ka tas nāk par labu visiem. Vēl kāds no rezultātiem bija um, sloga samazināšana. Um, personām, kas nav apmierināts ar um, šo sistēmu un rīkojas. Raugoties uz citiem problēmu jautājumiem, esam savā darbā cīnījušies arī pret um, tādiem publiski izplatītiem materiāliem, kas, piemēram, ir bijuši tātad pauduši noniecinošu attieksmi pret sievietēm. Uh, Um, tādējādi mūsu birojas ir cīnījies pret, par dzimumu līdztiesību. Arī jauniešu tiesību ievērošana ir bijis mums svarīgs jautājums, pārliecinoties, ka jaunieši un bērni tiek uh, respektēti un aizsargāti. Neaizmirsīsim tajā pašā laikā, ka ir arī daudzi jaunieši, kas ir vērsušies ombuda birojā, un mēs uh, esam spējuši viņiem atbildēt un palīdzēt. Arī jārunā par, um, piemēram, vietāluņa izmantošanu un to, ka um, ir vietas, kur tie nebūtu atļaujami, ne, piemēram, uh, intensīvā aprūpe, slimnīcās. Arī tie ir jautājumi, ko ombuds savukārt ir risinājis. Vēlētos paraudzīties uz to, kā, noli, kā nodrošināt līdztiesību. Manuprāt, ir skaidrs, ka Eiropas ombuds nesaņem pietiekami daudz sūdzību. Un tas ir aspekts, uz ko mums vajadzētu koncentrēties. Pieaugot sūdzību skaitam, lai arī uh, skaits ir pieaudzis, uh, tikai 2200 sūdzību ir iesniegts pēdējo dažu gadu laikā. Tas parāda, ka sūdzības uh, netiek iesniegts aktīvi. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka uh, sabiedrība nav pietiekami informēta par šo amatu, bet institūcija kā tāda šķiet nav pazīstama pietiekamā mērā. Uh, Tā būtu jāpublisko. Cilvēkiem būtu jāzina, ka viņiem ir iespēja vērsties pie Eiropas ombuda. Treškārt, nevajadzētu apstāties pie tā, ka administrācijas standarti komisijā ir pietiekami un labi. Nē, ar to nepietiek. Eiropas uh, om, uz to ir norādīts arī ziņojumā par Eiropas ombuda darbu. lielākajā uh, skaitā gadījumu ombuds saņemot uh, sūdzības, paši pat neskatīja šīs sūdzības, bet tās vienkārši novirzīja uz kādu citu atbilstīgu struktūru. Tā rezultātā intereses krītas un rodas iespējas, ka Eiropas institūcijas nespēja efektīvi darboties. Mums ir nepieciešams efektīvas institūcijas, kas rīkotos caurskatāmā veidā un ir svarīgi nodrošināt arī sadarbību starp Eiropas ombudu un Eiropas parlamentu. Mēs redzam sevi kā puses, kas darbojas kopā. Mums nevajadzētu būt tādiem spēkiem, kas iet katrs savā virzienā. Turklāt vēlētos arī norādīt, ka Eiropas parlamenta deputāti reizēm ir um, ierobežojuši uh, vēlētāju pārstāvu darbību, un arī uz to gribētu vēlreiz norādīt. Es uzstāju, ka Eiropas parlaments un ombuda birojas šiem institūcijām ir labi jāsadarbojas, lai tādējādi pilsoņiem sniegtu labākus pakalpojumus. Jau atkal jārunā par caurskatāmību, mūsu pilsoņu cieņas ievērošanu, un, ja jums būtu kādi jautājumi, ar prieku atbildēšu. Paldies! Pirmie uzstāsies koordinatori Pēters Jārs no ETP politiskās grupas. Paldies, Fortunāto kungs, par jūsu ievadvārdiem. Man ir papildinājums un īs jautājums. Ja Jūs jau esat bijis eh, reģionālais ombuds. Kā jūs saskatāt eh, šo saspēli starp eh, reģionālo ombudu un Eiropas līmeņa ombudu? Kā varētu izveidot labu sadarbību un kur jūs saskatāt jūsu darba ierobežojums kā Eiropas ombuds? Tātad, kur ir šīs robežas, kad jūs pasakāt, lūk, te es vēl varu kaut ko darīt un te, lūk, mana kompetence, manas kompetences ir ierobežojums? ierobežotas. Liels paldies, eh, ka jūs esat šodien pie mums eh, ieradies. Mums, pie mums šodien uzstāsies eh, pieci kandidāti, un jāsaka, nu jā, tas sola visai tādu spraigu pēcpusdienu mums šodien piedzīvot. Liels paldies, Fortunato kungs! una questione centrale. Šis ir būtiski svarīgs jautājums. Sadarbība un tai jānotiek ar mērķi vienam no otra mācīties. Dažādās valstīs ir līdzīgas struktūras, tās saucam dažādi dažādās valodās, bet ideja par sevi ir aizstāvēt pilsoņu tiesības. Es pats esmu bijis priekšsēdētājs divās struktūrās, kas aizstāv uh, pilsoņu tiesības. Pirmais ir pilsoniskās aizsardzības tātad šis centrs, un otrs ir starptautiskais ombuds, kas strādā pie pilsoņu tiesību aizsardzības globālā līmenī pasaulē. Tas svarīgākais uzdevums ir strādāt vai cīnīties, ja nu nepieciešams, ar administrāciju un nodrošināt aizsardzību pilsonim. Uh, Vienam no otra ir jāmācās, ir nepieciešama sadarbība. Piemēram, būtu interesanti runāt nedaudz atšķirīgā veidā, kā tas ir noticis līdz šim brīdim, kad uh, ombuds ir, uh, Eiropas ombuds ir um, piemērs, no kā visiem pārējiem jāmācās. Nē, otrā virzienā ejot, mēs varam mācīties no specifiskiem gadījumiem, no konkrētiem piemēriem, uh, kā ir mm, tātad notikušas debats ar pilsoņiem un kā pilsoņu vēlms ir apmierināts. Tas būtu viens no veids, kā, uh, veidiem, kā šī struktūra varētu rīkoties. Te ir jābūt kapacitātei risināt konkrētas problēmas, jo pretējā gadījumā mēs būsim nespējīgi sabiedrības acīs ja būs ombuds, pie kura cilvēki vēršas, bet ombuds šīs problēmas nespēja atrisināt, Tas nav apmierinoši, un tas, te, protams, būtiski svarīgi runāt par uh, vietējo ombudu sadarbību un spēju vienam no otru mācīties. Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas koordinatore. Jā, senjor Fortunato, var acudir. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, Fortunato kungs, es gribēju jums pateikties par jūsu prezentāciju. Es uh, iepazinos arī ar jūsu dzīves gājumu. Un Jūsu spēlētā loma Itālijā ir eh, ļoti saistoša. Jūs jau pieminējāt, eh, ko jūs esat paveicis šajā amatā līdz šim un ka jūs vēlties arī spēcināt ombudu pozīciju. Un ombuds eh, tā ir struktūra, tas ir amats, kas pirmām kārtām ir domāts, lai kalpotu pilsoņiem, un jūs to arī uzsvērāt. Tas ir ļoti labi. Mēs noteikti varam būt vienis prātis, ka pilsoņiem ir jābūt uh, informētiem par ombuda biroju, kur to atrast, uh, ko šis cilvēks dara un kā jūs vēlaties uh, to daudzināt, popularizēt, lai cilvēki būtu informēti, ka ombuds ir gatavs strādāt viņu labā. Kā jūs izplatīsiet šo vēsti? Protams, ir jābūt arī labai sadarbībai starp dažādām ES institūcijām, jūs to uzsvērāt. Un kādas iespējas jūs saskatāt, lai pilsoņi justos tuvāki Eiropas ombudam un labāk saprast, ko šī institūcija dara viņu labā? E la definizione di difensori. Tā ir ombuda definīcija. Tas ir pilsoņa draugs, spējīgs draugs, kurš var atrisināt problēmas. Vēršoties pie ombuda, uh, nu, tā būtu, tas būtu līdzīgi kā nu, uh, pie ātrās palīdzības vērsties. Ombuda lomu uh, vislabāk reklamēs konkrēti rezultāti. Iespēja teikt, ka mana problēma ir atrisināta konkrētajā problēmu situācijā, un vēl jau vairāk uh, tā tika atrisināta um, tātad uh, da, ra, darot pasauli labāku, tā teikt. Konkrētā problēma tikus skatīta konkrētajā kontekstā, un tas nozīmē, ka ne tikai uh, problēmas tātad šim iedzīvotājiem, kurš vērsās ar problēmu, šī problēma tiek atrisināta, bet, bet problēma tiek atrisināta plašākā mērogā, radot precedentu un uzlabojot um, šādas problēmas nesamību citiem cilvēkiem. Ja tas ir tas uh, rezultāts, nu, es domāju, ka visi pamanīs šādus uh, rezultātus. Jā, protams, ir jāinformē sabiedrība, par to ir jārunā, šī loma ir jāpublisko tajā pašā laikā, gan, manuprāt, tas svarīgākais ir nonākt pie labiem rezultātiem. Tas ir tas, kas ietekmēs sabiedrības domu. Ombuda klātbūtne konkrēti parādīs, ka ir atšķirīgas tagad uh, attiecības starp pilsoni un pilsoni un uh, administratīvo vāru. Mēs sastopamies ar daudzām situācijām, kā es iepriekš uh, to minēju, arī uzklausīšanās parlamentā. Bieži vien dzirdam smagas problēmas, bet tās netiek atrisinātas. Un tas ir jāmaina. Paldies, Riņu grupa. Jana Toma, lūdzu, paldies. Paldies, uh, Fortunato kungs, par jūsu atbildēm. Tieši pirms šīs sēdes bija mūsu komitejas koordinatoru sanāksme. Mēs runājām arī par uh, geogrāfiskā līdzsvaru trūkumu. Piemēram, uh, ja papētām Eurobarometru datus, kā cilvēki dažādās dalībvalstīs uztver cilvēktiesības, tas patiešām ir atšķirīgi. Nu, piemēram, uh, Eh, ja cilvēkiem uzdod jautājumu, vai jūsu valstī ir diskriminācija, eh, biju pārsteigta, ka Nīderlandē 76% uzskata, ka ir patiešām krietna etniskā diskriminācija, bet uh, Latvijā turpretī, kur ir patiesas problēmas šajā jomā, tikai 25% uzskata, ka tur pastāv uh, etniskās diskriminācijas problēmas. Gribēju pavaicāt, vai jūs uh, saredzat kādus risinājumus, kā um, sasniegt cilvēku ausis un prātus, paskaidrot, kādas ir cilvēku tiesības, ko tas sevi ietver un kā sevi aizstāvēt. Uh, un vai jūs vēlaties uh, šo situāciju padarīt tādu līdzsvarotāku. Ir uh, valstis, kuru pilsoņi ir ārkārtīgi aktīvi, darbojas NVO un viņi zina, kā cīnīties par savām tiesībām, bet ir valstis, kur situācija ir tāda pasīvāka. Es tās vārdā nesaukšu. Paldies! Mediatore europeo, c'è la possibilità. Tātad iespēja katrai personai dot ies, uh, iespējas izteikties, aizsargāt, uh, aizstāvēt savu, uh, savas tiesības. Tāda ir tā situācija Eiropā. Uz to daudz kas norāda. Tomēr ir būtiski sap, saprast, ka ir nepieciešama informētība par personu tiesībām. Es uh, teiktu, ka pirmais, pirmā persona, kas aizstāvē savas tiesības, ir pats pilsonis. Viņš nedrīkst um, pats ciest no diskriminācijas un diskriminēt citus. Eiropas ombuds šādā gadījumā viņa uzdevums būtu tikai spēcināt um, uh, savu lomu kā tiesiskuma izplatītājam. Eiropas uh, ombuds uh, cīņā ar diskrimināciju veicina tiesiskumu izplatību. Mēs, muchísimas gracias. Paldies! Tagad Okēns kundze no Zaļo politiskās grupas. Paldies, uh, Fortunato kungs, ka ieradāties. Esmu nedaudz pārsteigta. Uh, ka jūs eh, pārmetāt Emīlijai, tātad pašreizējai ombudē, lietas, eh, ko viņa nevar atrisināt. Es gribēju jums to atgādināt. Viņi tā tad nevar risināt tādas problēmas, kas ir dalību valstu kompetencē, dalību valstu ombudu kompetencē. Viņa ir eh, tā tad atbildīga tikai par tādām Eiropas līmeņa problēmām. Un gribēju tikai pateikt, manās acīs eh, jūs esat ļoti kritisks pret eh, Emīliju Orēliju. Vērtējot arī iniciatīvas ziņojumus, bet eh, līgumos par to jau ir runāts. Kā jūs izmantosiet šo prerogatīvu proti iniciatīvas ziņojumus? Nu, uh, But how would you use this prerogative? Jūs izmantosiet šo prerogatīvu, kas ir atrunāta līgumos. La, ring, la ringrazio par. Paldies jums. Tas ir būtisks, svarīgs jautājums. Es ļoti cienu Eiropas uh, ombuda uh, tātad uh, kandidāti, kas ieņēma šo uh, darbu iepriekšējā sasaukā, Emīlu Emīliju Oreilī. Bet tajā pašā laikā, ja raugāmies uz konkrētiem rezultātiem, bija trīs kampaņas. Visas trīs kampaņas, eh, visas uh, tika zaudētas, konkrētu rezultātu netika sasniegti, un tas rada ideju par to, ka mm, ir nespēja. Emīlija Railī runāja par uh, Barozu, um, iepriekšējo komisijas prezidentu, bet, nu, beigās nekas jau nemainījās. Viņa runāja arī par Selmāru gadījumu. Un šeit um, konkrētā lietā uh, tur uh, iesaistījās gan komisijas ģenerālsekretariāts, gan pado, uh, parlaments, bet nekas īsti nemainījās. Tika, notika sarunas arī par Drāgi, um, centrālās bankas prezidentu. Arī tur nekas nemainījās. Es negribu, protams, nekādā veidā uh, Uh, spriest par viņas cīņām. Es zinu, ka jā, daudzos gadījumos uh, tie bija jautājumi, kas viņai bija jārisina, ka um, ombudam tomēr, manuprāt, um, katru spēlētāju sportā, piemēram, vērtē, vai, vai spēle tika uzvarēta vai zaudēta. Ja konkrēti rezultāti nav sasniegti, kā es tos sasniedzu savā reģionā vakardien, mēs īstenojām personu ar invaliditāti tiesības tās tiek garantētas. Es savā atzinumā parlamentam norādīju, ka um, pretēji, pretēji rezultāti nav pieņemami vienkārši. Un šeit es uh, nerunāju par Emīlijas uh, Railijas uh, atzinumiem, kā žurnāliste viņa ir izcila, viņa veic izmeklēšanas, uh, uh, daudz kas tika sasniegts, mēs, bet ja runājam par šīm trim kampaņām bez rezultāta, nu tad arī pilsoņiem visticamāk uh, tas uh, neradīja to labāko iespaidu, ja, um, ja nav bijusi iespēja atrisināt um, problēmas, nu tad kaut kas ir jāmaina. Un tad, kad uh, atsaucamies uz līguma normām, jā, viņai ir taisnība, uh, Bet Eiropas uh, ombudam ir jāspēj iedziļināties at, attiecīgajā tematā, saprotot, kas ir tās lietas, kas tika pārkāptas un nonākot pie rezultātiem. Nevis vienkārši atkārtot, ka programmas ir un kādas tās ir. Nav tā, ka mums uh, vajadzīga persona, kas uh, iz, izklāstītu, kas nedarbojas. To daudzi māk ļoti labi izdarīt. Bet Eiropā ir nepieciešams uh, ombuds, kurš atrisina cilvēku problēmas. Senjor Zlotovs. Paldies, tagad Zlotovska kungs. Jā, takže eh, dovolčam. Labrīt. Arī es no savas puses vēlējos laipni lūgt Fortunato kungu pie mums, un man ir vairāki jautājumi. Kādās jomās jūs saskatāt lielākās problēmas attiecībā uz Eiropas institūciju lēmumu caurskatāmību? Otrām kārtām kā jūs vēlētos uh, um, labāk informēt pilsoņus par likumdošanas sagatavošanu Eiropas Savienībā? Un trešām kārtām, vai jums šķiet, ka trilogu norise ir pietiekami caurskatām Eiropas pilsoņiem, un ja nē, kā jūs vēlētos to mainīt? Paldies! il mediatore europeo. Eiropas ombuds garantē caurskatāmību. Ir konkrēti gadījumi, kad ir jāstrādā pie, par, piemēram, personas datu aizsardzības. Un caurskatāmība ir tas pamatprincips, kam ir jābūt uh, gan ombuda darba pamatā, gan visas uh, Eiropas administrācijas pamatā. Es uh, bieži vien esmu strādājis pie aktu pieejamības. Uh, um, bieži vien uh, ir uh, normas un tiesība akti, kas netiek atklāti pienācīgā veidā, un mans pienākums konkrēti bija publiskot, nodrošināt pilsoņu pieeju šiem tiesību aktiem. Bet um, arī Eiropas līmenī bieži vien cilvēki nav informēti, un reizēm nav informēti arī parlamenta deputāti. Mēs um, tātad um, Eiropas pilsoņi ievēlējam Eiropas parlamenta deputātus, bet ir uh, milzīga tiesību aktu daļa, ir daudz informācijas, kas, kas nav pieejama nevienam. Nu, piemēram, ja mēs runājam par Eiropas aģentūrām. Ļoti labi zinām, ka tur caurskatāmība nav tas pamatprincips bieži vien. Tādēļ uh, jums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, uh, konkrēti būtu jāiestājas pret šādu negatīvu instrumentu izmantošanu. Bieži vien uh, redzam, ka pieeja pieeja būtu jānodrošina ne tikai gala lēmumiem, bet jānodrošina pilsoņu dalība visā procesā. Iespēja katrai personai piedalīties. Un šeit tas arī būtu Tā būtu atbildi uz šo jautājumu, kas tika uzdots. Paldies. Tagad goja grupas vārdā Tjopolis kungs. Ā, bet viņa nav klāt, tad Vinces kungs no ETP. Prezidente, dear candidate, thanks a lot for your... Dārgais kandidāta kungs, paldies par šo prezentāciju. Tā bija Eh, manuprāt, visai tehniska. Nu, varbūt mēģināsim eh, runāt par kādu jomu, kas ir eh, ļoti svarīga mūsu komitejai, jo mēs atbalstām ne tikai lūgumu rakstu autorus, bet arī labāku participatīvo demokrātiju un runājam arī par uh, pilsoņu iniciatīvām. Un 1. janvārī stāsies spēkā arī jauna regula. Ombuda birojām ir patiešām ļoti nozīmīga loma spēlējama, proti jums jādarbojas kā tādam pilsoņu aizstāvim cīņā pret administratīviem slogiem un šķēršļiem. Kā jūs saskatāt ombudu spēlējamo lomu atbalstot pilsoņu iniciatīvas un kā jūs varētu to visu vēl vairāk veicināt? Paldies! Muchísimas gracias. Credo di aver Paldies, lūdzu. Nu, manuprāt, es savā darbā pastāvīgi jau mm, sniedzu pienesumu šai pilsoņu dalībai. Itālijā, piemēram, ir nepieciešams konkrēts regulējums visos gadījumos, kas atrunātu, kā pilsoņi var um, piedalīties uh, lēmumu pieņemšanas procesā vides jomā. Uh, Šāda regulējuma iepriekš nebija, un es konkrēti vērsos, vērsos uh, padomē, administratīvajā padomē, kuriem šāda regulējuma nebija, aicināju tādu izstrādāt, jo pretējā gadījumā tas nebija iespējams. Un tā rezultātā tagad ir konkrēts regulējums, kā nodrošināt dalību uh, sabiedrisko. Tas tiek īstenots arī komūnu līmenī. Piemēram, ja šāda regulējuma nebija, Attiecīgi ne, netika um, nodrošināts pilsoņu dalības uh, suverenitātes uh, šis princips. Tagad tāds ir, un tas ir sekojis um, vietējā ombuda darbam. Bieži vien ir novērojama pretestība no birokrātu puses vai administrāciju puses. Viņi nevēlas, lai pilsoņi iesaistītos šajā sabiedriskajā dzīvē. Uh, Es bieži vien um, aicinu atvērt durvis pilsoņiem. Regulējums, kas tika apstiprināts pēc uh, mūsu vietējā ombuda iniciatīvas, uh, tagad regulē dalību visai augstā līmenī, jo tur ir paredzēts pirmkārt, ka ir nepieciešams uh, tātad šāds kodeks vietējai administrācijai, iespēja katram pilsonim iesaistīties. Un kopienas līmenī tagad uh, pilsoņiem ir konkrēts garantijas, ir uh, šie argumenti, ko viņi var izmantot. Un tā ir līdzsvarota dalība. Un to paveica vietējais ombuds, jo vietējā administrācija to ne, nevarēja paveikt. Tagad tas ir noteikts It Itālijas uh, administratīvajos aktos, un es domāju, ka To mēs varētu pārnest arī Itā, um, Eiropa, Eiropas līmenī. Ir nepieciešams uh, konkrēti atrunāt, kā personas var iesaistīties uh, šajā sociālajā atbildīgajā lēmumu pieņemšanā. Ir jāpārliecinās, ka lēmumus pieņem ne tikai ievēlēts personas, bet iesaistīties var katrs. Te mēs nerunājam tikai par principu apstiprināšanu, ne konkrētu regulējumu, kas tika pieņemts, un tas varētu būt pilotu projekts uh, arī kā turpināt atvērt durvis pilsoņiem citos līmeņos. Liels paldies! Tagad uzklausīsim uh, sociālistus vēlreiz, lūdzu, Ameliks. Amerikas kungs, lūdzu. Thank you, Chairwoman. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka esat šodien pie, jums, pie mums ieradies. Sabiedrība ļoti aktīvi seko jūsu darbam. Jūsu, kā Eiropas ombuda darbs būtu sekot un izmeklēt prasības, pilsoņu prasības un skatīt un risināt sistēmu tādā plašākā kontekstā, paturot prātā to, ka trūkst uzticības un Eiropas pilsoņiem ir um, negatīva attieksme pret Eiropas institūcijām. Kā jūs plānojat tuvināt Eiropas pilsoņus konkrēti Eiropas parlamentam? Parlamenta instrumenti kas nodrošina, tātad parlaments ir instruments, kas nodrošina pilsoņiem iespēju sazināties ar Eiropas parlamentu. Ombuds ir vidutājs, tā ir tā definīcija, kas uh, um, Šveicē tika um, definēta 1809. gadā. Šī ir loma, tas ir amats, kas ir starpnieks, kompetents starpnieks starp iestādēm un sabiedrību, tādējādi dodot uh, uh, balsi sabiedrībai, kam reizēm tās nav. Pilsoņi reizēm saka pareizas lietas, precīzas lietas, bet uh, netiek sadzirdēti. Tad, nu, ombuds ir šis uh, starpnieks, šis uh, rupors, kurš uh, tiks izmantots, un tādā veidā tiks veicināta atbi, uh, uzticība. Visās Eiropas valstīs šobrīd tiek runāts par attiecībām starp pilsoņiem, uh, vēlētājiem un politiskiem pārstāvjiem. Bieži vien pilsoņi balso, bet um, ievēlētie dienu pēc vēlēšanām pazūd, atsakās no saviem solījumiem. Eiropas ombuds ir tas, kurš katru dienu savā amatā atgādinās, ka katra, visas institūcijas ir izveidotas tikai pilsoņu interesēm. Mūlērs kundze, lūdzu. Frau Vorsitzende, der Europäische. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eiropas ombuds veicot savus pienākumus ir pilnīgi neatkarīgs, bet viņam ir ļoti cieša saikne ar Eiropas parlamentu. Un e, vienā no iepriekšējām atbildēm jūs teicāt, ka Eiropas Savienības administrācija izvairās no caurskatāmības pienākumiem un uh, vairums ombuda pienākumu ir saistīti ar komisijas uh, varbūt tādu uh, ar to sūdzību izmeklēšanu, kas skar komisiju, bet eh, mēs runājam arī par citām institūcijām. Kā jūs vēlaties izmantot savas uh, izpētes pilnvaras, lai varētu pret šādām, eh, teiksim, nekārtībām cīnīties? Paldies! Votiamo i parlamenti. Eiropas pilsoņi ievēlē Eiropas parlamentu. Jūs pārstāvat tautu iedzīvotājs. Viss, kas atrodas šajā ēkā ir uh, dienests, kam ir jāstrādā par labu iedzīvotājiem, aizstāvot viņu tiesības. Tas ir tas pamatprincips. Tādēļ ik viens lēmums, ik viena izvēle, tie visi ir jāskata šādā gaismā. Jo, ja jūs no sirds tiešām visā Eiropā, Eiropas parlamenta deputāti strādātu šādā veidā, uh, Un ja visa administrācija strādātu par labu pilsoņiem, tad mēs a, sasniegtu ko tādu, kas noteikti radītu uzticību. Bet, ja pretējā gadījumā, kā tas bieži vien uh, gadās uh, parlamentā, um, tiek uzsāktas izmeklēšanas, un tad mēs vienkārši meklējam atbildi, uh, Tas ir tas brīdis, kad Eiropas iedzīvotāji zaudē savu balsu un zaudē uzticību. Katra jūsu izmeklēšana. Tā ir eh, jāuzskata kā eh, tātad sūdzība Eiropas līmenī, kas ir jārisina, un tas ir tas, kā mēs atjaunosim uzticību iestādēm. Kozas kungs. Köszönöm szépen! örömmel lát. Paldies! Es uh, ļoti priecājos par to, ka šīs dienas uh, sanāksmē, uh, iepazīstoties ar jūsu dzīves gājumu un klausoties jūs, es dzirdu ļoti daudz interesantu ierosinājumu Es gribētu zināt, kā nākotnē jūs esat paredzējis uh, piemērot noteikumus attiecībā uz uh, iestādēm, vai jūs vēlaties uh, to interpretāciju paplašināt vai pieturēties pie likuma burta. Otrs jautājums par cilvēkiem ar invaliditāti. Šodien ir uh, pasaules diena, kas veltīta šiem cilvēkiem. Diemžēl ļoti ilgu laiku ir bijis ļoti nedaudz iesniegumu ombudam saņemti no cilvēkiem ar invaliditāti. Varbūt viens no iemesliem ir tas, ka šiem cilvēkiem ir ļoti grūti piekļūt ombuda institūcijai. Uh, Man ir jautājums, kā jūs vēlaties šo jautājumu nākotnē risināt? Cie. Paldies! Pirmais jautājums bija saistīts ar Eiropas ombuda kompetencēm. Es uzskatu, ka ir jābalstās uz esošajiem uh, normatīvajiem aktiem, uz esošajām iespējām balstoties, jau varam atrisināt daudz problēmas. Tas nozīmē, ka regulējumā šobrīd jau paredzētās normas vienkārši ir jāīsteno līdz galam. Balstoties uz esošajām iespējām, ir sasn iespējams sasniegt konkrētu rezultātu. Protams, ir arī citas iespējas, par ko varam domāt, kuras var, varam pētīt. Piemēram, Eiropas mo, uh, ombudam uh, um, piešķirot šādu aizvietojošu lomu. Piemēram, ka uh, Tātad, ja ir problēmas konkrēts ar birokrātiju, tad ombuds var uzņemties uzdevumu atrisināt šo problēmu un ka nebūtu jāvēršas tiesā, piemēram. Tā būtu iespēja tiem pilsoņiem, kas nespēja algot advokātu, atrisināt savas problēmas. Un invaliditāte. Jā, protams, eh, tur noteikti ir jāievēro normatīvi akti un katrai personai jādod iespēja tas, kas bieži vien, tātad eh, īstenot to, kas bieži vien normatīvajos aktos ir paredzēts, bet netiek īstenots. Šķēršļi ir daudz dažādos līmeņos. Tādēļ, jā, ir eh, kopienu līmenī jāīsteno persona ar invaliditāti tiesības, kas līdz šim netiek ievērotas. Un, uh, Eiropas ombuds noteikti aktīvi iestāsies arī par šīm personām, kur tiesības ir jāievēro. Paldies! Paldies! Tagad uh, Pārējām pie fāzes, kur katram ir viena minūte jautājumam un atbilde viena minūte. Vārds Amerika kungam. Otrs, otrais jautājums, lai gūtu plašāku izpratni par jūsu viedokli un uzskatiem, gribu uzdot jums jautājumu. Ombuda loma ir plašāka nekā vienkārši juridiskais starpnieks. Kādas trīs apņemšanās jums ir attiecībā uz šo pilnvaru? Uh, uh, termiņu un kādas trīs uh, galvenās jomas jūs uh, tajās jūs strādāsiet? Rendere, la pub... Administrācija ir uh, jāpadara laipnāka, cilvēciskāka, saprotošāka, efektīvāka, tiesiskāka, taisnīgāka. Ombudam ir jāatbild uz vienu jautājumu, vai esmu panācis to, ka publiska administrācija ir kļuvusi šāda labāka visos veidos, un tas arī ir mans plāns. Cīnīties uh, katrā atsevišķā jautājumā, sev uzdodot jautājumu, kā to paveikt, kā atrisināt šo problēmu, lai tā vairs neatkārtotos. Un tad arī darba plāns attiecīgi ir pilsoni nolikt uh, tādā vietā, ka viņš jūt, ka uh, administrācija strādā viņam. Cilvēki ir nedaudz dīvaini. Mēs veidojam šīs uh, struktūras, uh, kopienas, uh, reģionus, bet beigās nonākam pie struktūrām, kas ir attālināts no pilsoņiem. Ombuds ir šis starpnieks. Viņš pastāvīgi palīdz pilsonim katrā reizē strādājot ar administratīvajām iestādēm, atgādinot, ka tās strādo, strādā pilsoņa labā vietējā līmenī mēs to spējam īstenot, tas ir jāveic tagad arī Eiropas līmenī, un tas būtu tas pareizais risinājums. La senora Danuka. Danuks kundzei vārds. Fortunato kungs, paldies par to, ka esat pie mums ierādies. Divi jautājumi. Pirmkārt, jūs apsūdzējāt uh, Emīliju Orēliju par to, ka viņa nav īpaši popularizējusi šo amatu un saņēmusi maz uh, iedzīvotāju sūdzību. Es gribētu jautāt, cik daudz iesniegums jūs saņēmāt kā reģionālais ombuds un kā jūs uh, uh popularizējāt šo amatu un kāds šeit ir samērs. Uh, Otrais jautājums par atklātību. Jūs teicāt, ka parlamentam jāietekmē citas iestādes, lai tās nodrošinātu atklātību, bet mums tas nav iespējams. Ja padome noraida šo prasību, tad uh, neko nevar darīt. Jautājums, vai jūs tiešām nesaprotat, kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi? ka šeit ir dažādas iestādes ar dažādām lomām, un mēs nevaram ietekmēt eh, padomas lēmumus. Sí. Jā. Jautājumi bija divi. Par pirmo jautājumu. Es strādāju ar tūkstošiem sūdzību vai vēstuļu. Un tam iemesls bija viens. Eiropā valstu ir daudz, bet proporcionāli šis tātad sūdzību skaits Eiropā bija zems, jo es savā reģionā saņēmu 4000 konkrēti no dažādiem pilsoņiem par dažādām jomām un jautājumiem. Otrakārt, parlamenta loma. Es norādīju, ka vietējiem uh, ombudam ir jāizstāv pilsoņi. Un, ja mēs runājam par Eiropu, tad Eiropas līmenī tam jāizstāv arī Eiropas uh, parlamenta deputāti, 90% Eiropas iedzīvotāju tiek pārstāvēti parlamentā. Iedzīvotāji ievēlēja jūs kā tautas pārstāvis. Un nav, ne, nav pieļaujams tas, ka jūs nespējat ietekmēt aģentūras un citas struktūras. Es redzu nelielas pārmaiņas nākotnē jums ir jāveic savi pienākumi, un tas būtu izējot uh, uh no, no atbildības. Ja es runāju par par parlamentārām izmeklēšanām, uh, ir gadījumi, kad uh, tas nekur nebeidzas. Tā ir vienkārši birokrātiska spēle, jautājums ir, atbildi ir, bet uh, nekas konkrētāks uh, nenotiek tā rezultātā. Tā vietā šāda veida sūdzības no starpnieka puses uh, novestu pie rezultāta. Ir nepieciešama šī procedūra. Ir jābūt iespējai problēmu atrisināt. Pretējā gadījumā mēs runājam par to, ka vienkārši rodas vilšanās sajūta. Izmeklēšana ir, rezultāta nav, tas uh, nes sliktu slavu gan iestādēm, uh, gan arī kopējiem pasākumam. Strakanēlī kungs lūdzu. Micro, micro. No. Grazie, scusi Presidente. Ho ascoltato con attenzione il... Paldies, es ar lielu interesi klausījos jūsu teiktajā, un es arī esmu uh, lasījis par citu kandidātu veikumu. Es gribu teikt, ka mēs vēlamies atbalstīt tādu kandidātu, kas var garantēt šī amata neatkarību. Kad mēs balsosim Strasbūrā, mēs nevēlētos, lai Tātad mēs patiesībā vēlētos ievēlēt tādu kandidātu, kas ir absolūti neatkarīgs, objektīvs un varēs šādi pārstāvēt Eiropas Savienības pilsoņus un viņu intereses. Jautājums. Kā jūs uzskatāt, uh, ka jūsu pieredze un uh, iepriekš paveiktais uh, atbilst uh, šai Eiropas parlamenta prasībai par to, ka ir jāgarantē ombuda neatkarība un objektivitāte. Kā jūs, uh, prāt, jūs atšķiraties no citiem kandidātiem un vai jūs uzskatāt, ka jūs uh, vairāk atbilstat šā amata prasībām? Atbilde. Jā, ir galvenais aizstāvēt pilsoņu intereses. Es esmu uzkrājis zināšanas. Uh, un, protams, varētu jau iecelt šai amatā arī, teiksim, uh, tiesnesi, kas, eh, kas var izlēmt jautājumus, bet tas nav ombuda uzdevums. Ombuda uzdevums ir ieklausīties pilsoņos un palīdzēt atrisināt problēmas. Ir jābūt eh, šādām spējām uzklausīt pilsoņus, teiksim, vai jūs eh, ietu. Uh, pie ārsta, kam nav atbilstošas kvalifikācijas, protams, ka nē. Un varbūt cilvēki, kam ir labā grība, bet kas nespēja sasnāk, sasniegt rezultātus, un arī mediātoram, tas ir ombudam, ir jābūt profesionālam un jāspēj panākt rezultātus katrā jautājumā, rast risinājumu. Un šeit ir atbilstošas metodes, uh, kas palīdz atrisināt problēmas. Liels paldies! Makārtī kungs no goja uh, zālē nav un arī uh, pa politiskām grupām nepiedarošie deputāti zālē nav, bet uh, vai vēl kāds cits deputāts vēlas uzdot kādu jautājumu? Ja tādu nav, tad uh, Tagad noslēgumā jums vēl ir trīs minūtes uh, noslēguma runai. Mēs visi vēlamies panākt, uh, lai Eiropā valdītu taisnīgums un lai būtu uh, atbilstoši cilvēki amatos, kas uh, varētu to nodrošināt, lai visas Eiropas Savienības iestādes strādātu pilsoņu interesēs. Bet jums, Eiropas parlamenta deputātiem, būs jāpieņem lēmums, jāizvēlas, balstoties uz kandidātu pieredzi un uh, jāizvērtē kandidātu neatkarība, jo nevar uh, būt, ka tā kā ombuds uh, vienlaikus uh, darbojas arī kāda transnacionāla uzņēmuma padomē. Tas šie divi amati ir nesavienojami. E, ombudam ir jābūt personai, kas piecu gadu laikā atbalsta Eiropas integrācijas procesu un uh, palīdz uh, veidot jaunas attiecības ar Eiropas parlamentu un citām iestādēm, uh, un uh, viņām ir jāpalīdz jums ikdienas darbā veidot taisnīgāku, godīgāku Eiropu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Paldies, Fortunato kungs. Lūguma rakstu komiteja uh, ir uh, gatava uzklausīt visus kandidātus. Uh, tagad uh, pēc kāda brīža, pēc 10-15 minūtēm, uh, mēs uzklausīsim nākamo kandidātu, un tagad neliels pārtraukums līdz 11.20-25. Bueno, continuamos, continuo en español. Turpināsim darbu, dāmas un kungi. Tagad uzklausīsim mūsu otro kandidāti. Kā, jūs, kā jau teicu, mēs kandidātus uzklausām alfabētiskā secībā, un mūsu nākamā kandidāte ir Jūlija Lafranka. Kāda tulkojums angļu valodā ir otrajā kanālā, saka priekšsēdētāja, bet ir arī nodrošināts tulkojums jūsu valodā. Un kurš, tad, kurš kanāls ir igauņu valodai? Neredzu. 13, numur 13 ir igauņu valoda. Vispirms eh, jūsu rīcībā desmit minūtes jūsu ievadu runai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Pateicos par iespēju jūs iepazīstināt ar manām uh, idejām uh, saistībā ar Eiropas ombudu amatu. Visu savu dzīvi uh, cilvēktiesības, cieņa un tiesiskums ir bijuši ļoti svarīgi jautājumi man. Esmu uzaugusi padomju režīma laikā Igaunijā un zinu, ko nozīmē iegūt brīvību un pēc tam iestāties Eiropas Savienībā. Kad Igaunija atguva neatkarību, man bija iespēja mācīties un dzīvot ārzemēs. Es studēju tieslietas Vācijā, pēc tam dzīvoju Francijā un iemācījos vairākas valodas. Un mani bērni ir gan Igaunijas, gan Francijas pilsoņi. Un eh, es esmu labs piemērs arī Erasmus paudzei, es esmu Eiropiete, bet es neesmu aizmirsusi savas saknes, esmu dzimusi nelēlā zvejnieku salā, Igaunijā, un uh, manas dzimtās salas iedzīvotāji seko visam šim procesam un viņi grib zināt, kas tad ir Eiropas ombuds un ko viņš dara. Un es paskaidrošu, ja rodas kādas problēmas sarežģījuma ar Eiropas administrāciju, tad ombuds palīdz cilvēkiem. Un es viņiem teikšu, ka viņiem ir pamattiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam, un e Eiropas ombuds ir labas administratīvās prakses garants un pamatiesību garants. Eiropas ombudam nav jādublē Eiropas parlamenta un tā komiteju politiskais darbs vai cilvēktiesību organizāciju darbs vai starptautisko cilvēku tiesību institūciju darbs. Un Eiropas ombuds nav arī tiesas iestāde. Eiropas ombuds nedrīkst uh, vadīties no politiskiem vai citiem instinktiem, bet ir jābalstās uz likuma pārzināšanu un taisnīgumu sajūtu. Un tieši par to es cīnīšos, un es esmu pēc izglītības juriste. Man ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze kā tiesnese. Esmu strādājis Igaunijā administratīvos konstitucionālos jautājumos un tagad strādāju Eiropas cilvēku tiesību tiesā Strasbūrā un šo tiesu sauc par Eiropas sirdsapziņu. Es izskatu dažādus jautājumus, sākot ar vides un lauksaimniecības jautājumiem, terorismu, noziegumiem, uh, Uh, bērnu tiesību jautājumi. Un man ir bijusi drosme arī izteikt savu atšķirīgo viedokli strīdīgos jautājumos. Es zinu, kādas ir cilvēkiem sūdzības un problēmas. Es to visu ļoti labi pazīstu, un es labi zinu arī, kā darbojas administrācija. Esmu bijusi ierēdne administrā, uh, Igaunijas administrācijā. Uh, Un mēs nedrīkstam aizmirst arī, ka uh, administrācija jābūt cie, uh, cilvēcīgai. Un es arī ļoti labi pārzinu Eiropas Savienības tiesību normas, jo esmu bijusi uh, uh Eiropas tiesību profesore uh, universitātē Igaunijā. Uh, mums ir jārespektē demokrātiskā politika, uh, un es ļoti augstu to vērtēju, bet nekad neesmu bijusi nevienas politiskās partijas uh, biedre, un ir ļoti svarīgi, lai ombuds būtu neatkarīgs un objektīvs un respektētu gan pilsoņus, gan iestādes. Tagad jūs zinat visu par mani. Jautājums, kādēļ es kandidēju šodien? es kandidēju uz Eiropas ombuda amatu, jo esmu dziļi pārliecināta, ka ļoti daudz ombuds var darīt pilsoņu labā. Jo es zinu, ka Eiropas ombuda institūcija ir ļoti ietekmīga institūcija, un es zinu, kādi ir arī trūkumi un problēmas, un es vēlos stiprināt šo iestādi, uh, institūciju un atrisināt problēmas. Galvenā problēma varētu būt tāda, ka Eiropas Savienības iestādes un pilsoņi ir zaudējuši uzticību Eiropas ombudam. Jo Eiropas ombuda ieteikumi vairs nebalstās uz tiesību normām un iestādes nav atsevišķos svarīgos uh, gadījumos uh, ņēmuši vērā Eiropas ombuda iestādes. Piemērs, konkrēts piemērs par uh, Eiropas parlamenta deputātu izdevumiem. Pats uh, parlaments kritizē Eiropas ombudu par to, ka šis jautājums uh, tika publiskots pirms tika uzklausīts parlamenta viedoklis. Godīga uh, lietas izskatīšana ir ļoti svarīga. Tāpat mēs arī redzam, ka ombuda ieteikumu ietekmes, uh, ieteikmes samazinās. Eiropas uh, Savienībā ir uh, 500 uh, eh, miljonu pilsoņu un tikai 2000 iesniegumu tiek saņemts katru gadu. Un esmu arī eh, runājusi ar uh, diviem bijušiem ombudiem, kur mani iedvesmoja kandidēt uz šo amatu. Esmu arī runājusi ar uh, Eh, dalību valstu ombudiem un arī starptautiskā ombuda institūta direktora. Daudzi ombudi līdz eh, savā iepriekšējā dzīvē ir bijuši uh, tiesneši. Un man ir uh, tāds, uh, tāda vīzija skatījums uz šo iestādi, ka tā kalpo Eiropas interesēm un ir nepieciešama ļoti eh, labā tiesību normu pārzināšana un jābūt ir cilvēcīgai pieejai. Un uh, es esmu arī sagatavojusi pārskatu par savu rīcības plānu, šis dokuments jums ir pieejams, un es uh, nevaru iedziļināties visās detaļās, gribu runāt par piecām svarīgākām lietām. Uh, Pirmais galvenais uzdevums ombudam ir izskatīt saņemtās sūdzības, un ombudam ir jāseko tam, lai visas sūdzības tiktu uztvērtas nopietni un izskatīts, jo tās liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā. Ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē pret visām sūdzībām. Uh, Es tāpat uzmanīgi raudzīšos uz to, kā neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, tādas kā gados veci cilvēki, bērni, minoritātes un bēgļi un cilvēki ar īpašām vajadzībām ir uzmanības lokā. Ir jārespektē šo cilvēku tiesības. Nākamais svarīgākais uh, Uh, uzdevums ir pašiniciatīvas izmeklēšana, un es uh, šīs tiesības izmantošu pilsoņu interesēs, un mans pirmais pētījums varētu būt par tehnoloģiju un digitalizācijas izmantošanu Eiropas administrācijā, kā tas atbilst pilsoņu tiesībām un ētikas principiem. Tāpat es veikšu izmeklēšanu par to, uh, kā tiek ņemtas vērā personu ar īpašībām vajadzībām intereses, organizējot uh, kom komisijas uh, konsultācijas ar sabiedrību. Un uh, tāpat arī uh, pētījums par komisijas konsultācijām, par uh, uh, pilso, jautājumiem, kas skar pilsoņu pamattiesības. tiesības Un tāpat eh, svarīgs jautājums būtu procesuālo tiesību kodifikācija Eiropas Savienībā. Ceturtais svarīgais aspekts ir nodrošināt uh, efektīvu, caurskatāmu uh, iespēju piekļūt ombuda uh, institūcijai visiem pilsoņiem. Nav līdz šim tāda caurskatāma reģistra, tādu es izveidošu, un es arī esmu gatavs sadarboties šajā jautājumā ar dalību valstu ombudiem. Uh, mums ir jāstiprina atklātas administrācijas kultūra, un tagad nonākam pie piektā punkta. Tā ir sadarbība un koordinācija ar Eiropas parlamentu, tīpaši lūgumrakstu komiteju, bet arī citām komitejām. Uh, Uh, un arī uh, sistemātiska sadarbība ar uh, nacionāliem ombudiem un strādāt pie tādiem jautājumiem kā trauksmes cēlāja aizsardzība. Dāmas un kungi, es būšu īsti līderi ar e, iejūtību, empātiju un darīšu visu, lai panāktu, ka ombuda iestāde e, efektīvi reāli strādā. Eh, Eiropas pilsoņi šodien saskaras ar lieliem izaicinājumiem, un viņiem ir jābūt drošiem par to, ka viņu tiesības tiek aizsargātas, ka ir nodrošināts tiesiskums. Un ar eh, jūsu atbalstu, godātie deputāti, mums ir bijušas ļoti iedvesmojošas diskusijas. Esmu konstatējis atbalstu no dažādām politiskām partijām, dažādām dalībvalstīm. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks, lai Eiropas ombuds atkal būtu jurists kā tas bija toreiz, kad tika ievēlēts pirmais ombuds, kad tika izveidot šī institūcija. Es būšu Eiropas pilsoņu balss un izmantošu savu zināšanas, pieredzi un apņēmību uh, izvirzīto mērķu sasniegšanai. Liels paldies! Tagad uh, uzklausīsim uh, ETP pārstāvu Akselu Vosu. Paldies priekšsādātāji! Eh, Lafrankas kundze, sirsnīgs paldies par jūsu prezentāciju un paskaidrojumiem. Es eh, jūs eh, jau visu pastāstījāt un īsumā aprakstījāt savu rīcības plānu, bet varbūt jūs varētu par to pastāstīt nedaudz vairāk, lai mēs to varētu novērtēt. Un vēl tāds īsts papildu jautājums. un kādas uh, lietas cilvēku tiesību tiesā uh, saskan ar šo ievirzi, pie kā jūs strādājat. Jā, uh, labprāt, jūs redzat, šis ir ļoti konkrēts rīcības plāns, un es vēlētos uzsvērt, uh, ka Eh, ir jātuvina ombuds Eiropas pilsoņiem, jāatvieglo pilsoņu piekļuve ombudam, jāizmanto visi tradicionālie, bet arī elektroniskie saziņas kanāli eh, ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem, jāpadziļina eh, multikulturālisms un dažādu valodu izmantošana ombuda uh, birojā un paredzēt arī uh, čatošanu tiešsaistē ar pilsoņiem kā iespēju. Tāpat uh, cieši sadarbība ar dalību valstu ombudiem un es domāju, ka mēs varētu arī paredzēt, ka uz uh, Eiropas ombuda uh, O, biroju varētu norīkot nacionālo ombudu pārstāvjus, lai uh, labāk nodrošinātu pieredzes uh, apmaiņu. Un uh, es domāju arī gan par izmeklēšanas veikšanu pēc pašiniciatīvas, kā jau es to pieminēju savā runā, un tāpat arī vēlētos apmeklēt visas aģentūras, kas strādā ar, pie jautājumiem saistībā ar pilsoņu tiesībām. Tālāk par lietām, kas um, e, tiek izskatītas e, cilvēku tiesību tiesā, nu, e, šis skaits ir ļoti liels, bet, nu, minēšu tādās uh, svarīgākās lietas, ko esmu pat izskatījis par ķilnieku saņemšanu Beslanā, Krievijā, par uh, iestāžu uh, rīcību un uh, izmantot to spēku, kas uh, tika lietots, lai atbrīvotu ķīlniekus. Tātad tas bija nesamērīgs un pretrunā ar uh, Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Bija ļoti daudz bojā gājušo, daudzi bērni uh, E, gāja bojā teroristu uzbrukumā un bojā gājušo bērnu vecāki piedalījās tiesas e, sēdē un pēc tam mēs lasījām, ka e, sūdzības iesniedzēji bija paziņojuši, ka beidzot esam panākuši taisnību. Un uh, tas ir, tā ir viena no svarīgākajām, uh, nozīmīgākām lietām, kas tika izskatīta. Tā bija pret Krieviju, un otra lieta bija uh, vārda brīvība un uh, naida uh, runā komentāros. Tas bija Delfi pret uh, Igauniju. Uh, un tas bija kā pamat akmens, lai nodrošinātu uh, vārda brīvību, bet tāpat laikā nepieļautu naida runas izplatīšanu anonīmos komentāros. Paldies! Liels paldies! Amerikungs sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! jūsu visaptverošā runa mani, man izklausījās ļoti pārliecinoša, bet gribētu uzdot tādu pašu jautājumu, kā uzdev iepriekšējiem kandidātam. Ombuda loma ir daudz vairāk nekā tiesiskais, uh, ties, starpnieks vai mediātors, bet trīs mērķi, ko vēlaties panākt uh, savā pilnvaru termiņā un trīs jomas, kurām jūs pievērsīsieties. Paldies! Es gribu skaidri pateikt, tiesību normas Eiropas ombuda uh, kontekstā ir tā kā uh, piedaloties skriešanās sacīkstēs. Ir jābūt labām izējas pozīcijām, ja gribat tā nu, pirmai sasniegt finišu vai to sasniegt vispār. Un šīs tiesību normas ir kā izējas punkts, kas kā starts, kas ir nepieciešams skrējienam, un jums ir jābūt morālām vērtībām, iejūtībai un vīzijai. Un es uzskatu, ka Eiropas ombuds ir jātuvina pilsoņiem, un tas ir galvenais. Panākt, lai pilsoņi uzticīt, uzticētos ombudam, lai iestādes uzticētos ombudam, ir jāpalīdz pilsoņiem un ir jāpalīdz ar iestādēm, lai būtu laba administratīvā prakse. Un tas ir galvenais, mans galvenais mērķis. Un, lai to panāktu, ombudam ir jāiziet no, jāizkļūst no šī uh, Briseles burbuļa un jāsadarbojas ar dalību valdu ombudiem. Ir Eiropas Savienības tiesību normas, kas tiek piemērotas dalību valstīs, un ir e, jānodrošina, lai tiktu ievērot šīs normas un arī Eiropas e, vērtības. E, Un vēl viens aspekts, eh, kas ir ļoti nozīmīgs, tas ir skatīties tālāk par šiem sūdzībām, protams, balstoties uz sūdzībām, veikt analīzi, pētījumus un uh, eh, izlēma par to, kādos jautājumos pēc savas iniciatīvas ombudām būtu jāveic uh, izmeklēšana, lai palīdzētu pilsoņiem. Uh, un saskaņā ar šo rīcības plānu es gribu būt tuva pilsoņiem, es gribu nodrošināt to, lai šīs sūdzības cits iestādes uzklausītu, es arī uzsākšu pēc savas iniciatīvas izmeklēšanu, lai nodrošinātu at labu administratīvo darbību un arī ombuda iestādēji ir jāuzņemas sava atbildība saistībā ar uh, konvencijas par uh, personu ar invaliditāti tiesībām un tā uh, fakultatīvo protokolu. Millers kundze, paldies. Eh, Lafrankas kundze, eh, Eiropas ombudam ir jābūt patstāvīgam un neatkarīgam veicot savus uzdevumus, bet eh, tik un tā jums ir jāsadarbojas ar Eiropas parlamentu. Un jūs ļoti tā izsmeļoši ilustrējāt jūsu kompetences un arī pateicāt, cik svarīgi jums ir jūs neatkarība šajā amatā, ja tiksiet tajā iecelta. Paldies par to. Ja, es gribu gribētu arī kaut ko vairāk par jūsu programmu dzirdēt, kādas ir jūsu prioritātes. Es gribētu kaut ko dzirdēt arī par eh, ombuda vai ombudes paša iniciatīvām, ko jūs varat tā tad virzīt uz priekšu. Vai jūs arī, piemēram, iniciētu pati savus um, tādas izmeklēšanas ja būs konkrētas sūdzības. Un tātad, ko esat iecerējis darīt? Gribēju vairāk dzirdēt par to. Paldies! Paldies! Kā jau teicu, ombuda galvenais uzdevums ir tātad izmeklēt sūdzību pamatu, atrisināt šīs problēmas. Ir arī cilvēki, kas vēlas palikt anonīmi. Un Eh, citreiz eh, arī ir sūdzības, kas neatbilst visām prasībām, un ir arī jautājumi par Eiropas grantiem, aģentūrām, Eiropas Savienības eh, fondu izmantošanu. Nu, tur ir jābūt ļoti piesardzīgam. Es domāju, ka ir eh, nu, iespējams eh, tādu labu pārskatu iegūt, eh, kuras problēmas uz, pēc paša iniciatīvas var sākt risināt ombuds un kuras problēmas īsti mūsu kompetenci lokā neietilps. Bet, protams, ir jāveic arī ļoti apjomīgi priekšdarbi, izmeklēšana, analīze un izskatot Eiropas likumdošanas iniciatīvas ir jāpiedalās arī šajās konsultācijās ar sabiedrību, lai zinātu, kādus ieteikumus likumdevējiem balstoties uz pilsoņu prasībām var sniegt ombuds un sadarbība ar Eiropas parlamentu un lūgumrakstu komitiju, protams, šeit ir ārkārtīgi būtiska. Jūsu komiteja ir arī um, Nacionālo ombudu tiesību sārgu tīklā ietverta un, protams, tad ir jāsaprot, ko Eiropas ombuds šeit var darīt. Ja mēs runājam par pašiniciatīvas izmeklēšanām, es to uzskatu par tādu kā rengēnu. Uh, um, ombuds var saskatīt, ko ir iespējams uzlabot, bet uh, alaž rūpējoties par labu pārvaldību. slikta administrācija, jā, tā noteikti ir jāuzlabo. Ja ombuds mēģinās runāt par ko tādu, kas neietilpst viņa kompetencēs, tad eh, viņš zaudēs savu uh, uzticamību, iedragās savu reputāciju, un tā noteikti ir jāsaglabā nevainojama, jo uzticēšanās ir mūsu darba pamatā uh, uzti pilsoņu uzticēšanās mums un arī citām institūcijām. Es pieminēju savus prioritātes, un šajā rīcības plānā tās arī ir iekļautas. Paldies! Thank you for Greens, Ms. Auken. Aukens kundze tagad zaļo vārdā. Paldies, Lafranks kundze, paldies, ka esat ieradusies es biju nedaudz pārsteigta, kad jūs teicāt, ka eh, šajā amatā ir nepieciešams jurists. Nē, nu tā man nešķiet, ir jābūt juridiskajam pamatam, bet nu kādēļ akurāta ombudam eh, jābūt ir eh, juristam? Es 23 gadus nostrādāju Dānijā par tiesību sārdzi, par ombudu, un mūs mēs atbalstījām Emīliju Orailiju, kas joprojām ir amatā, un Es nezinu, kādēļ jūs iedomājaties, eh, ka šī jurista profesija ir tik svarīga. Un kādas lietas tad jūs esat eh, apņēmusies izskatīt? Eh, ir arī ļoti pareizi jāmāk sadalīt savs laiks. Ir lietas, ko ir grūti, piemēram, novest līdz tiesai, un tas prasa ārkārtīgi daudz laika, lai galu galā tas tiktu atrisināts. Un runāt par juridisko pamatu, ja jūs to nesaskatāt, nu es esmu patiešām pārsteigta. Un jūs teicāt, ka jūs būsiet arī viedāka šos iniciatīvas ziņojumus izskatot. Vairāk kā 50% deputāti atbalstīja ziņojumu par Selmairu un kas tad notika? Uh, mēs balstījāmies arī uz sūdzībām. Sēlmaira lieta komisijā, tas viss izrietēja no sūdzībām. Vai jūs neizņemtos šo lietu izskatīšanu, ja jūs iecelt amatā? Un vai jūs tikai uh, uzņemsieties tādu ziņojumu izskatīšanu, kur esat uh, pārliecināti, ka iegūsiet lielisks rezultāts? Un, piemēram, ja būs kāda sūdzība par padomus necaurskatāmo darbu, nu to jūs uzreiz izskatīsiet, tas prasīs ļoti daudz laika tad. Was consulted on, this, on, the, on the issue, on the... Ar parlamentu arī konsultējās runājot par šīm vispārējām piemaksām. Paldies! Paldies, Aukenes kundze! Nu, lai atbildētu uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, man vismaz desmit minūtes vajadzēs, bet centīšos to izdarīt trijās minūtēs. Paldies, cienītā deputāte, par jūsu jautājumiem. Runāsim skaidru valodu. Nu, tā nav mana tāda individuāla doma ka uh, ir labi, ka tiesnesis jurists strādā kā ombuds. Patiesībā tas ir jūs priekšlikums. Ombuda statūtu sastā panta otrajā punktā ir teikts, ka tie, kas eh, var tikt izvirzīti eh, darbam dažādās tieslietu struktūrās, uh, Ehm, tā tad eh, ir pirmām kārtām tiesneši, un viņiem nav, piemēram, jāpierāda, ka viņi ir darbojušies pirms tam kā ombuds. Šādi eh, statūti ir pieņemti, Eiropas parlaments tos ir apstiprinājis. Es runāju par objektivitāti, neatkarīgumu un par godīgu procedūru, kas ir principā mm, tiesnešu DNS. Uh, Es uh, neuzskatu, par, ka par katru cēnu ombudam ir jābūt tiesnesim, bet ja ir kandidāts, kas pārzina juridiskās fīneses, kas ir tiesneša pieredze, kam ir arī šāda cilvēciska seja, cilvēcisks imičs, es domāju, tā ir ļoti laba kombinācija, ļoti laba tāda izaisa pozīcija. Un, protams, es paļaušos uz jūsu kolektīvo viedumu šajā kontekstā. Ja mēs runājam par lietām, ko izskatīt, un arī par pašiniciatīvām, ir jārīkojas ļoti pārdomāti. Mums nevajadzētu pieņemt sūdzības no politiskām delegācijām vai grupām. Ja jūs sāksiet to darīt, jūs automātiski saistīs ar kaut kādu politisko ideoloģiju, un tā tam nevajadzētu notikt. Katram pilsonim ir jābūt iespējai uzticēties ombudam un institūcijām, un, protams, ombudam ir uh, jākonsultējas ar Eiropas institūcijām, piemēram, uh, uzsākot šīs pašiniciatīvas izmeklēšanas. Un es patiešām. Esmu pārliecināta, ka tas ir eh, iespējams un eh, kāds ASV augstākās tiesas tiesnesis eh, reiz teica, ka man ir drosme uzņemties tās lietas, kuras ir jāizskata un kuras es esmu gatavs novest līdz galam. Un tā tad mums ir par to jāpadomā. Jā, es patiešām pirms kādu lietu izskatīt, diskutēšu, apspriedīšos arī ar citām iesaistītajām pusēm un uh, balstīšos uz tiem argumentiem, kas arī Eiropas institūcijām uh, ir ļoti būtiski. Bet, ja man kāds pateiks, ka nav iespējams kaut ko izskatīt, un man pateiks, ka tas nav iespējams likumdošanas dēļ vai citu iemeslu dēļ. Es teikšu, ir taču Eiropas parlaments, mēs konsultēsimies ar Eiropas parlamentu, piemēram, eh, tiks sagatavot rezolūcija vai jūs ieteikums, un parlaments nāks talkā. Eiropas ombuds ir šī saiknes starp demokrātiju un tiesiskumu. Paldies! Paldies, EKR grupas Latovska kungs! Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Labrīt, Lafrankas kundze. Man ir vairāki jautājumi par divām jomām. Pirmām kārtām lobby, lobēšana Eiropas institūcijās, vai jūs uzskatāt, ka, eh, piemēram, arī lobby un uh, lobby pārstāvniecība Eiropas institūcijās ir pamatota, un ja nē, ko jūs vēlētos šeit mainīt? Un otrais jautājums, ko uzdoduši arī jums, jo pirmais kandidāts man uz to neatbildēja, runājot par trilogiem, vai jums šķiet, ka šī procedūra ir pietiekami caurskatāma Eiropas pilsoņu acīs vai nē? Un ja nē, ko tad jūs esat gatavi mainīt? Godātais deputāta kungs, liels paldies par šo jautājumu! runāt par lobiju, ir jāstrādā ļoti daudz. Protams, lobijiem ir jābūt caurskatāmiem, ir jābūt arī pārskata atbildībai, gribētu atzīmēt, ka tiek gatavots šis eh, visu institūciju reģistrs eh, lobijiem, un Eiropas ombuds arī rūpīgi seko šīm norisēm, uh, lai varētu arī um, pārliecināties, ka institūcijas savus pārvaldības uzdevumus uztver nopietni, tajā skaitā arī reģistra izveidi. Protams, tas būs uh, jādara tā pakāpeniski, uh, izveidojot tādu atklātu uh, pārvaldības kultūru. Ja runājam par pārkāpumu procedūru, arī tur ombuds var rīkoties pilsoņiem ir iespējas eh, pieprasīt eh, šādu procedūru, eh, lai komisija to uzsāktu, un, ja tas notiek, ir tātad visam jānotiek saskaņā ar līgumiem. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu dalību valstīs, tas ietilpst šajā jomā, bet runājot par trilogiem, ir e, jābūt arī e, uzsvērtai dalību valstu lomai šajā darbā un ir jāsadarbojas ar dalību valstu ombudiem. Eiropas ombuds e, tā tad izskat sūdzības par labu vai sliktu pārvaldību Eiropas Savienības institūcijās. Uh, Bet, ja mēs runājam par likumdošanas iniciatīvām, caurskatāmību padomē, mums šeit iniciatīvas tiesība nav, ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, ar nacionāliem ombudiem, lai uh, tātad pilsoņu dalību valstīs tiktu informēti par to, kas notiek ar likumdošanas iniciatīvām tīra nacionālā līmenī. Un ombuds tātad var izsekot vai piekļuva dokumentiem un laba pārvaldība ir šajā konkrētajā valstī, piemēram, klātesoša. Paldies, Džordžoļa kungu zālē nemanu. Tagad būs otrā jautājuma kārta. Tātad, kolēģi, viena minūte jautājumam, viena minūte uh, kandidāts kundzei atbildēji. Gracias, prezidentā. Uh, eh, Kadeš Lafrankosuņ. Uh... Eh, Vinces kungs no ETP grupas. Paldies, priekšstādātais kundze. Lafrankas kundze, jūs mums sniedzāt tādu ļoti detalizētu pārskatu. Man ir. Uh, kāds jautājums. Jūs esat ekspertu komitejas locekle, jums ir patiešām uh, apjomīga pieredze šajā jomā. Kā tas jums varētu palīdzēt ombudu darbā? Savā programmas izklāstā jūs pieminat arī pamattiesības, ka tās vairāk vajadzētu ievērot ombudu darbā. Kā jūs to vēlaties padarīt par savu uh, darba uzdevumu? Otrs jautājums par komunikāciju programmā jūs pieminat komunikāciju jeb saziņu ar institūcijām. Un kā tad ar uh, komunikāciju ar pilsoņiem? Ja mēs vēlamies ar viņiem labāk sazināties, tas nozīmē, ka vairāk pilsoņu arī ar jums mēģinās uh, komunicēt un kā jūs to vēlaties uh, īstenot savā, iekļaut savā darba programmā. Paldies! Tagad runāšu īgāņu valodā, saka uh, Lafrankas kundze, cienot daudzvalodību Eiropas parlamentā. Jāsaka, ka ne viss mūsu darbs ir likts kā uz paplātes, ir ārkārtīgi daudz sūdzību, kas tiek iesniegtas ombudam, un tas ir sasaistīts ar jūsu otro jautājumu, kas ir ļoti būtisks Protams, mums ir jābūt spējai sazināties ar Eiropas pulso, pilsoņiem. Runājot par manu programmu. Es jau esmu izvirzījusi prioritātes, ko vajadzētu izpildīt vismaz pirmajā mana darba pusgadā, ja man būs uh, tas uh, gods tikt ievēlētāji amatā. Esmu arī vairākas uh, vizītes darba ieplānojis, un tās nebūs tikai tādas pieklājības formālas vizītes, lai apmeklētu um, savus amata brāļus un māsas, tātad Eiropas ombudus. Nē, Tā būs arī tāda faktu apzināšanas misija un noteikti Eiropas ombudam tas ir jādara. Amerikungs, es atvainojos, ka tik bieži uzdodu jautājumus. Arī mans jautājums um, ir saistīts um, ar attiecībām starp ombudu un Eiropas parlamentu. Jums ir jāizmeklē sūdzības par sliktu pārvaldību ES institūcijās un ir proaktīvi jādomā par tādu sistēmiskāku problēmu risināšanu. Ņemot vērā to, ka daudzi pilsoņi jūtas pilnīgi attālināti un nesaprasti no institūciju puses, ko jūs domājat, lai šo plaisu starp pilsoņiem un parlamenti sevišķi samazinātu? Paldies, eh, godātais deputāta kungs, par šo jautājumu. Es domāju, tas ļoti labi sasaucas ar iepriekš uzdoto jautājumu, un, manuprāt, Eiropas ombuds ir šī saikne starp demokrātiju un tiesiskumu, sadarbojoties ar jūsu komiteju, kur jums ir arī iespējas iepazīties ar pilsoņu sūdzībām, par ES likumdošanas piemērošanu dalību valstīs ir ļoti svarīgi. Jūs tā tad esat mums tāds pastāvīgs sarunu partneris. Ne tikai reizi gadā, kad mēs uzstājamies ar ikgadējiem ziņojumiem, uh, Uh, nē, eh, tādi regulāri kontakti, regulāra eh, saziņa ir ļoti svarīga, lai būtu arī šīs neatkarīguma un objektivitātes princips eh, ievērots. Un jūs esat arī Nacionālo ombudu tīklākā lūgumrakstu komiteja, un proti, es domāju, ka šī sadarbība ir jāuzlabo. Paldies. Madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāja Lafrankas kundze. Uh, Riņū Eiropas grupa ir patiešām uh, gatava rīkot konferenci par uh, Eiropas nākotni. Mums ir uh, jārunā arī ar citām institūcijām un ir jāmēģina uzrunāt ar šīs konferences palīdzību arī pilsoņi. Un ombudi ir ļoti svarīgi demokrātisko principu iedzīvinātāji Eiropas Savienībā. Jūsu prezentācijā un arī jūsu atbildēs jūs runājat par to, kādus konkrētus rezultātus jūsu darbs sniegs pilsoņiem. Kādas būs jūsu prioritātes, lai informētu labāk pilsoņus par Eiropas Savienības funkcionēšanu un varētu viņus mudināt uz labāku sadarbību? Paldies, saka Franks kundze. Tagad es beidzot varēšu runāt franciski šajā valodā, kas man ir tik ļoti mīļa. Uh, Es atceros, ka es kādreiz uh, Igaunijā biju jauna uh, ierēdne uh, Tieslietu ministrijā, un šis kārs destēns apmeklēja mūsu valsti. Un mēs gatavojāmies iestājai Eiropas Savienībā. Es ļoti labi atceros, kāda gaisotne valdīja šīs vizītes laikā. Un uh, Un mēs ar, atceramies arī 40. E, panta procedūru un tika runāts par šo Eiropas hartu. Es pat tiešām ļoti e, gribētu piedalīties dažādās jaunās iniciatīvās, kā uh, uh, ombuds, uh, arī sadarbojoties ar dalību valstu ombudiem, un viņi noteikti varētu manu darbu bagātināt, uh, piemēram, uh, runājot par to, ko viņi uzskata par dažādām problēmām, kas ir visvairāk nepieciešams uh, mūsu pilsoņiem, domājot uh, par viņu raizēm ne tikai, piemēram, Brisels vai Strasbūrs līmenē. Un tā tad arī piecgade tiks svinēta, kopš pastāv šis amats nākamgad. Paldies, nākamā runātāja lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī jums, Lafrankas kundze, par to, ka ieradāties. Paldies par jūsu uzrunu. Man būtu jautājums par viltus ziņām un negatīvo, to negatīvo ietekmi uz demokrātiju. Tas ir instruments, ko izmanto atvērtu demokrātiju naidnieki, totalitāri režīmi, populistu režīmi. Gribētu jums jautāt, vai tas ir jūsu prioritāšu sarakstā cīņa ar viltus ziņām un kādus instrumentus jūs plānojat izmantot, lai tas apturētu un apturētu to negatīvo ietekmi uz Eiropas demokrātiskajām procedūrām. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, cienītais parlamenta deputāti, par šo jautājumu. Es paudu jau klāstīju savu pieredzi saistībā ar šo jautājumu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tas ir jautājums, kas jāuztver ļoti nopietni. Jau atkal gribu jums atkārtot, kādas ir Eiropas ombuda kompetences. Laba administrācija Eiropas Savienības institūcijās, Un, jā, gadījumos, ja nu būtu novērojama naida runa, tad ombudam noteikti ir jāpievērš arī administrācijai, jārisina šie jautājumi. Par naida runu un naida runas izplatību dalību valstīs savukārt, kā arī viltus ziņām dalību valstīs. Te mēs runājam par sadarbību ar nacionālajiem ombudiem. Liels paldies par jautājumu! Paldies! Maestri kundze lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies jums, Lafranks kundze, par uzrunu. Jautājums līdzīgs varbūt kā jautājums, ko uzdev arī ot, tātad, otram kandidātam. Zinām, ka ir atš, a, distance starp pilsoņiem un Eiropas iestādēm, jo īpaši. Uh, Jūs minējāt šo burbuli, un es varbūt to nesaukt par burbuli, bet atšķirība tomēr ir. Mums ir jārod veids, kā panākt, ka pilsoņi jūtas uh, tuvi iestādēm. Jūs minējāt um, čatus, uh, kā tātad tiešsaistes sarunas, kas varētu ļaut jums pietuvināties Eiropas pilsoņiem. Vai jums šķiet, ka tas būs efektīvs pasākums? Vai jums nešķiet, ka tas varētu varbūt uh, apdraudēt uh, iestāžu šo nopietno, nopietnības um, iespaidu? Un vai jūs domājat arī par citiem pasākumiem? Kādas vēl jums būtu idejas, kas ļautu pilsoņiem redzēt iestādes kā tuvākas viņiem un kā sabiedrotos? Paldies, liels paldies uh, cienījamai uh, deputātei par ļoti iedvesmojošo jautājumu. Jā, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, lai veicinātu pilsoņu uzticību Eiropas ombuda lomai, parādot savu klātbūtni un parādot, ka mums rūp viņu problēmas. Viens, viena no iespējām ir būt pieejamiem, nebaidīties no pilsoņiem, nebaidīties no viņu problēmām. Un, manuprāt, visi, kas um, visi to zinās, ka ja cilvēki uzticas, tad uzticība tikai aug, ja mēs redzam seju. Nu, uz papīra uzlikt to ir grūti, bet tādēļ ir jāskaidro pilsoņiem, kāda ir ombuda loma. Un runāt par saredzamību, negribam, lai mūs redzētu tikai virsrakstos, bet uh, saistībā ar mūsu paveikto darbu. Tādēļ mans otrs uh, plāns būtu katru nedēļu publicēt tās svarīgākās sūdzības, par ko ir pieņemts lēmums, publicēt šo informāciju dažādās Eiropas Savienības valodās un tādējādi veicināt informētību par konkrētām lietām un konkrēti paveiktu darbu. Un, jā, protams, ap, apmeklēt arī dalību valsts darbā. Paldies, Dānaks kundze, lūdzu. Thank you, miss. Paldies, Lafrankas kundzei. Paldies, ka ieradāties atbildēt mūsu jautājumiem. Man būtu konkrēts jautājums. Jā, nē, kurā pusē esat par konkrētu konfliktu starp parlamentu un padomas iestādēm? Jautājums saistībā ar kādu punktu regulā par vispārējiem nosacījumiem – attiecībā uz ombuda pienākumu veikšanu. Tas ir dokuments, ko parlaments apstiprināja šī gada februārī. Tur tiek teikts, ka ombudam ir tiesības nākt klajā ar rekomendācijām. Gadījumos, ja ombuds uzskatītu, ka Eiropas iestādes pienācīgi nepiemēro tiesas nolēmumu. Tātad iestādes nepiemēro pienācīgi tiesas nolēmumu. Tas bija parlamenta pieņemtajā regulā bet padoms juridiskais dienests un komisija iebilda. Viņi saka šādi. Atbilstoši 228 pantam līgumā par Eiropas Savienības darbību, ombudam nav pilnvarojuma veikt izmeklēšanu saistībā ar sliktu administrāciju, piemēram, saistībā ar kopienu tiesu savā juridiski, tātad savā tiesiskajā lomā tas ir iekavās. Padome vēl nav sniegusi atbildi, bet juridiskie dienas tā uzskata. Kāds jums viedoklis? Parlamenta viedoklim varat pieslieties vai juridiskā dienesta viedoklim, no nu, tātad komisijas un padomas juridiskie dienesti. Liels paldies, paldies par jautājumu. Sākumā gribētu uzslavēt Eiropas parlamentu par šo iniciatīvu. Uh, pārskatīt Eiropas ombuda statūtus. Tas nav noticis kopš Lisabonas līguma pieņemšanas, un, manuprāt, tā ir svarīga iniciatīva. Kā Eiropas uh, ombude, ja jūs man darītu to godu un man ievēlētu, es noteikti būtu jūsu partneris, sarunu partneris arī šajās reformās. Paudu noteikti, paustu noteikti savu nostāju. Manuprāt, Eiropas ombudam uh, Ir dažādi veidi, kā vērsties pie Eiropas administrācijas un iestādēm. Ombuds prudens, ombuda uzraudzība un kontrole. Tur ir nedaudz uh, atšķirīga pieeja nekā, nekā kopienu tiesas uh, spriedumam. Un, manuprāt, ombuds ir tas, kurš sekos, kā administratīvās iestādes īsteno labus administrācijas principus un praksi. Eiropas ombuds nav tas, kurš uzrauga spriedumu izpildi, tam ir paredzēts citas struktūras. Bet, ja komisija vēlas uzsākt pārkāpumu procedūru vai īstenot kādu procedūru, ka, piemēram, tiesas spriedums netiek piemērots attiecīgajā dalībvalstī, tad gan Eiropas ombudam ir jāpārliecinās, ka procedūra atbilst laba, labiem administrācijas principiem. Tādēļ es šeit redzu saikni ar Eiropas ombudu darbu. Kā jau es minēju, tad vienmēr esam uh, ombuda kompetenču ietvaros, bet, ja labi pārzinat likumus, ir daudz un dažādu veidu, kā rīkoties. Ja zinat, kā piemērot uh, tiesību aktus, uh, lai veicinātu uh, uzticību iestādēm un uh, pilsoņu uzticību kopumā. Paldies, Latovskī kungs, lūdzu. Nē? Labi. Kācijana Fulore kungu neredzu. Tad uzsākam brīvā mikrofona procedūru, jo laiks mums ir. Evren un Kosas kungi. Ā, un jūs es nepamanīju. Šķiet, ka skatījos kur citur. Ļoti atvainojos. Tad, protams, jums šobrīd dodam vārdu. Lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts. Ok. In una recente... Nesenā intervijā jūs kritizējāt uh, esošās uh, ombud, ombuda veiktās uh, izmeklēšanas, ka nesot uh, šogad laikā pilnībā īstenota ombuda uh, loma. No pilsoņu skatu punktu raugoties caurskatāmība, ētika. Tātad šeit es runāju par uh, ombudas veiktajām izmeklēšanām saistībā ar nepareizu administrāciju, saistībā ar bijušā prezidenta Barozu darbu Goldman un Saks lietā, uh, kas lielā mērā ir saistīta ar 8. gada finanšu krīzes izcelšanos. Um, 30, tātad bija novērojami zināmi korupcijas gadījumi, apsūdzības līdzekļu piesavināšanās gadījumos. Nu, tādēļ šeit bija jāveic izmeklēšana. Un tas pats attiecas arī uz Selmajeru lietu. Gribēju jums tādēļ jautāt, kāda būtu bijusi jūsu pieeja attiecībā uz šīm konkrētajām lietām un šīm konkrētajām izmeklēšanām? Liels paldies! Paldies par jautājumu! Gribu tikai skaidri norādīt, ka es atsaucos uz kritiku, kas bija izskanējusi mēdījos, kā arī akadēmiskos um, ziņu avotos pati es kritiku nepaudu. Otrakārt, kā jau es minēju, kā to darīt? ir tas svarīgākais. Kā pievērsties jautājumiem? Kādā veidā jūs saglabājat neatkarību un Eiropas ombuda lomas objektivitāti? Ja iestādes zaudē cieņu ombudam, tad nebūs daudz sūdzību. Un tad jājautā, kādiem, kam šī struktūra vispār būs paredzēta. Ir ļoti eh, svarīgi, lai būtu ievērota pareiza procedūra, godīga tiesa, uh, Un te mēs nerunājam par to, ka mēs kādu saucam vārdā un kauninam. Mēs runājam par to, ka ir jāmaina struktūra un caurskatāmība, kā jūs to minējat. Tas, um, tam ir jāpieiet sistemātiskā veidā iestādēs. Es kā juristi ļoti labi zinu, kādi ir juridiskie argumenti un ko Eiropas iestādes savukārt sagaida, kā mēs varētu labā labās partneru attiecībās, konsultēties, un es jums varētu norādīt, kā, ko darīt labāk. Nav jau vienmēr jānonāk obligāti virsrakstos ziņu. Nē, tas ir tas pēdējais, pēdējais veids, kā kādu sasniegt arī attiecībās parlamentu, bet sākumā jau notiek izmeklēšana, izpēte un dialogs ar iestādēm un ar pilsoņiem. Un ir svarīgi aizsargāt pilsoņu tiesības. Par to mēs šeit runājam. Nav tā, ka mēs iestāmies par vienu vai otru. Man, um, zvejnieki manā ciematā visticamāk uh, lielāko daļu šo, šo nu, vā, cilvēku pat vārdos nezinās, bet viņi grib, lai Eiropas līmenī administrācija būtu laba, pamatīga un uzticama. Paldies! Esam pabeiguši otro raundu, sākam trešo raundu. Brīvais mikrofons. Divi cilvēki ir pieteikšies izteikties - Everin un Kosakungs. Lūdzu, Everin kundze vispirms. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, euh... paldies priekšsēdētāji. Es uh, runāju franču valodā, jo es zinu, ka jūs uh, lieliski runājat franču valodā un gribu jūs par to uzslavēt. Un, diemžēl, nokavējos transporta problēmu dēļ, ceru, ka mans jautājums neatkārtos jau iepriekš uzdotos. Saskaņā ar eiro barometru 45% Eiropas pilsoņu nezin, kādas ir viņu tiesības, un arī nezin par to, ka pastāv Eiropas ombuda institūcija. Un tā Protams, viņi uzskata, ka Eiropa ir attāla un tehnokrātiska. Jautājums, kā esat paredzējuši, paredzējis uzlabot Eiropas ombudā atpazīstamību, kā labāk informēt pilsoņus par viņu tiesībām un kā uzlabot, stiprināt sadarbību ar citā, citu dalību valstu ombudiem lai stiprinātu pilsoņu tiesības, un jūs arī pieminējāt, ka varētu norīkot nacionālos ombudus strādāt jūsu birojā. Paldies, jā, par šiem jautājumiem es runāju savā ievadrunā un atbildot uz jautājumiem, bet var teikt, ka tiešām šodien 3. decembrī nevaru būt vienlaicīgi divās vietās, bet labprāt būtu piedalīsies kolokvijā Parīzē, ko organizē Francijas tiesības sargs par trauksmes cēlāju aizsardzību. Un es domāju, ka tieši šajā jomā mēs varētu labāk sadarboties ar dalību valstu ombudiem nesen ir pieņemta direktīva, kas paredz, ka nacionālās iestādes, un, uh, protams, tas ir dalību valstu uh, lēmums, bet kā arī um, nacionālie tiesības sargi ombuds varētu uh, strādāt ar šiem jautājumiem, un tas varētu būt viens no sadarbības piemēriem. Un tiekoties ar dalību valstu ombudiem, man radās tāds iespējas, ka šī sadarbība vēl nav tik plaši izvērsta, kāda tā varētu būt. Un to jau es teicu atbildot uz jautājumu par eh, pārstāvību dalību valstīs. Tieši tur viss sākas un tādēļ valstu apmeklējums un tikšanās ar pilsoņiem ir ļoti svarīgi pasākumi, lai tuvinātu ombudu Eiropas pilsoņiem. Kostas kungs. Köszönöm a lehetőséget, hogy utolsó kérdező Liels paldies! Paldies par iespēju uzdot jautājumu šajā uzklausīšanā. Arī es esmu jurists un ļoti labi apzinos, kāda ir situācija. Varbūt dažiem no kolēģiem es nepiekrītu. Nu, es nezinu, vai būt juristam ir plus vai mīnus, tomēr jums ir ļoti plaša pieredze juridiskajā laukā. Gribētu jautāt, kā jūs plānojat izmantot šo pieredzi, lai Eiropas ombuds kā institūcija kļūtu efektīvāks un labāk zināms, pazīstamāks Eiropas Savienībā. Daudzi nezina par ombudu, daudzi nezina, kā iesniegt sūdzību, piemēram. Tādēļ es gribētu jautāt, ko plānojat. Otra lieta - jautājums būtu par cilvēkiem ar invaliditāti. Es uzdevu šo jautājumu arī iepriekšēji, iepriekš uzklausītiem kandidātam. Gribētu jautāt uh, saistībā ar jūsu programmu. Jūs minējāt, ka ANO konvencija par uh, personu ar invaliditāti tiesībām un tās īstenošana būtu jāpārbauda. Kā jūs plānojat to darīt? Liels paldies! Par pirmo jautājumu konkrēti runājot, man ir plāns uh, piesaistīt uh, cilvēkus no vietējo uh, ombudu birojiem, viņi tiktu nosūtīti uz Eiropas ombudu biroju, tas palīdzētu visiem, tas nozīmētu, ka mums būtu pieredze uh, un uh, mēs dalītos šajā pieredzē, kolēģi varētu to vest sev līdz mājās, bet tajā pašā laikā Eiropas ombuds saprast, kādas ir problēmas nacionālā līmenī. Manuprāt, tas būtu interesants. Uh, uh interesanta pieeja, lieta, ko izpētīt sadarbībā ar mūsu kolēģiem, un gribētu runāt par to, cik svarīgs ir valodas. Esmu dzirdējis, ka, kā jau jūs minējāt, tātad pieejamība ir svarīga, tulkotāji, tulkotāja izmantošana, lai personas varētu vērsties pie ombuda, bieži vien rodas iespējas, ka tas ir jādara angliski, bet mēs gribētu, lai būtu skaidri visiem zināms, ka varat pie Eiropas ombuda vērsties arī savā valodā. Eiropas ombuds ir daļa no šī tīkla un kopā, starp citu ar līgumrakstu komiteju, mēs uzraugām arī ANO uh, um, konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu. Tur ir fakultatīvs protokols, ko Eiropas Savienība vēl aizvien nav ratificējusi, bet būtu ļoti svarīgi, lai šis fakultatīvais uh, protokols tiktu īstenots, lai arī uh, personām būtu pirmajā instancē pieeja uh, um, tātad Eiropas ombudam, lai būtu šīs iespējas, tātad, lai tās tiktu sākumā izmantotas pirms uh, jūs vēršties Ženēvā. Manuprāt, uh, uh, regulāri kontakti ar. Um, ar šiem uh, kontaktpunktiem personām ar invaliditāti, un es uzskatu, ka šāda, šāda um, Tātad šāds piekļuvs punkts būtu arī uh, Eiropas ombuda birojā izveidojams, lai personām būtu pieeja. Aukenas kundze vēl nobeigumā liels paldies, paldies par jūsu atbildēm, es vēl aizvien mulstu. Jūs minējāt, ka ir uh, liela atšķirība starp nacionālajiem un Eiropas ombudiem. Tātad jautājumi, kas tiek skatīti nacionālā līmenī, to nes, tos neskata Eiropas ombuds. Bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kas grib sūdzēties, uh, Nav, nav jau tā, ka nacionālā līmenī ombuds ir gluži katrs pretimnācējs. Arī tur um, tātad cilvēkiem kvalifikācijas. Nu, es mulstu. Sadarbība, tīkli ļoti jauki, jā. Uh, par to runājam arī iepriekš, bet mani mulsina tas, ka jūs salīdzinat šīs divas jo, lomas. Jūs teicāt, ka jūs uh, nepieņemtu sūdzības no politiskām partijām. Vai tas nozīmē, ka tad, ja no parlamenta kāds uh, pie jums vērstos, tad jūs nepieņemtu sūdzību, jo tad jūs varētu subjektivitātei apsūdzēt. Otrakārt, sastais pants. Man teksta šeit gan nav attiecībā uz uh, ombuda struktūras reglamentu. Neatkarība svarīga, jā, piekrītu. Mēs vienmēr sakam, ka ombudam ir jābūt neatkarība, neatkarīgam. Uh, tikpat neatkarīgam kā tiesnesim. Nav jau tā, ka vienam vai otram būtu uh, prioritāra loma. Es domāju, ka būtu svarīgi to atkārtot. Mums jārunā par to, ka, vie, ka tātad nevajadzētu salīdzināt un teikt, ka viens tātad ombuds vai tiesnesis ir svarīgāks vai mazāk svarīgāks. Nu, var jau būt, ka es ko pārpratu, bet gribētu saprast. Paldies, jā, prieks uh, dzirdēt, ka varam vienoties par objektivitāti, neatkarību, ētiku un izvairīšanos no uh, interešu konflikta. Tas ir saistīts arī ar uh, petī ziņojumu par uh, Uh, ombuda lomu un arī jābūt redzamai. Tātad arī sabiedrībai ir jāuztver ombuds kā uh, neatkarīga, objektīva struktūra. Ja būtu apsūdzības, ka tas tā nav, tad šķiet, mm, tad, ja rodas šāds iespējas, ka ombudam, uh, uz ombudu var izdarīt politisku ietekmi, tad ir problēmas, uh, tad būs problēmas, problēmas ar uzticību iestādēm. Uh, Un tiesnešiem šī neatkarība, objektivitāte ir asinīs, un ja tas tiks ievērots, tad jau problēma nebūs. Es neteicu, ka es neizmeklētu šos jautājumus, bet es rastu citu veidu, kā šīs sūdzības pieņemt un izskatīt, lai nerastos iespējas, ka, ka, ka ir šī politiskā ietekme, ka vienu dienu strādāju ar vieniem un otru dienu ar otriem. Ombudam ir jāpaliek uzticīgam savām uh, vērtībām, uzskatiem un pilsoņa interesēm. Bet ombuds jau nav Ziemassvētku vecīts vai zelta zīltiņa, kas uh, pilnīgi visu personu uh, vēlmes izpildīs. Ombuds nevar būt NVO vai politiskās partijas uh, ķilnieks. Tā loma ir palīdzēt Eiropas pilsoņiem, un, ja ceru, uh, ja jūs man piekrītat, ceru, ka um, arī jūs, jums būs drosme izšķirties par neatkarīgu, godīgu ombudu, kas pārzina arī arī tātad visu šo procedūru, un, kas ir skrējējis, kas ne tikai uzsāk skrējienu maratonu, bet to arī pabeidz. Esam pabeiguši trešo raundu. Tagad jums trīs minūtes nobeiguma run, runai iespēju izteikties. Lielas paldies visiem deputātiem, paldies jums! Lielas paldies, ļoti iedvesmojoši viedokļu apmaiņa, milzīgs jums par to paldies un gribētu tikai vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas ombuds ir saiknes starp demokrātiju un tiesiskumu. Un tā nav ne tiesa, ne politiski iestāde. Tas ir papildinošs elements abām šīs, šīm pusēm. Ja jūs ievēlēsiet mani, jūs jau zināt, ko saņemsiet saņemsiet Eiropas ombudu, kas ir neatkarīgs, objektīvs, profesionāls, ar labām kvalifikācijām, bet kas, protams, arī ievēr, ievēros pamatiesības, tiesiskuma principus, un kam būs šī Uh, godīgā pieeja un cilvēciskā pieeja. Tas ir tas, ko es jums piedāvāju manā vīzijā par Eiropas ombudu. Uh, ombudam ir jābūt arī globālai izpratnei par to, kas notiek pasaulē. Tas ir svarīgi. Ir nepieciešama arī līdzsvaroti ētiski risinājumi un godīga tiesa. Man nav bail runāt pretī lielvarām, lai nodrošinātu labu administrāciju. Strādāšu gan ar galvu, gan ar sirdi, gan ar rokām. Un atgriežoties pie zvejniekiem. Zvejnieki un jūrnieki zina, ka ķildas jūrā nav nekas labs. Ja sākat strīdēties ar uh, kādu jūrā, nekur neizdosies aizbēgt. Tādēļ uh, jūrnieki ļoti rūpīgi izvēlas uh, savus biedrus ceļā. Viņi izvēlas uh, jūrniekus, uh, kuru darbus viņi pazīst, līdzsvarotus cilvēkus, kas ir tie, kas viņi ir, tie, kas nebaidās no vētras un tie, kas saglabā mieru. Paldies! Liels paldies! Milzīgs paldies jums, Lafrankas kundze, un lai veicas! Kolēģi, nosam nu pabeiguši šo uzklausīšanu daļu mūsu sanāksmē. Uh, nākamā pulksten 14.30. Uh, pēcpusdiena būs uh, aizņemta, trīs uzklausīšanas un daži lūgumraksti arī.